Sēdētāji paziņojums par stāvokli Tunisijā. Tūlīt pēc tam būs komisijas paziņojums un politisko grupu priekšsēdētāju paziņojumi. Dāmas un kungi, lūdzu neatstājiet eh, sēžu zāli tuvāko divu minūšu laikā, dārgie kolēģi. Šulca kungs. Sociāla demokrātu priekšsēdētāji, lūdzu, neatstājiet tuvāko divu minūšu laikā zāli. Šanovne koležanki i koledzi, z wielkim... Dāmas un kungi, mēs ar lielām bažām un cerībām esam sakojuši tam, kas notiek Tunisijā. Notik, bija organizēts mierīgs demokrā, eh, demonstrācijas, kas pārvērtās pār sadurmē, eh, sadursmēm. Un tas ir ļoti nožēlojami un nosodāmi, jo varas iestādes vērsās pret saviem iedzīvotājiem. Un šodien mēs gribētu paust savu līdzjūtību upuru, upuru ģimenēm, it īpaši gados tik jauniem upuriem kā Muhameds Boazizi. Tas ir traģisks gadījums kas ir dziļi iespiedies Tunisijas demokrātiskajā kustībā vēsturē, un es gribētu tagad viņu pieminēt ar minūtes klusumbrīdi. Thank you. Paldies. Dāmas un kungi, Jasmīnu revolūcija turpinās. Tā ir vēsturiski iespēja, un es gribētu sacīt, ka Tunisijas iedzīvotāja apņēmība un drosme ir jāuzteic, un tas ir ļoti ilga un gara ceļa sākums. Mēs, Eiropa, atbalstām tunisiešus visās jomās Mēs vēlamies redzēt viņus pana, panākumiem bagātus un laimīgus. Mēs Eiropā ļoti jūtīgi izturamies pret eh, sociālo taisnīgumu, plurālismu, runas brīvību, un šai valstī ir jādod iespēja veidot savu politisko nākotni. Mēs neesam vienaldzīgi, bet mēs vēlamies, lai pārmaiņas notiek mierīgā ceļā tiesiskā ceļā. Mēs arī aicinām varas iestādes atbrīvot aizturētās personas. Mēs aicinām uh, neatkarīgas, pienācīgas izmeklēšanas īstenošana korupcijas un vardarbības gadījumos, un mēs vēlamies patiesi brīvas un taisnīgas par, eh, prezidenta un parlamenta vēlēšanas, kurās piedalītos vietējiem starptautiskie novērotāji. Un visbeidzot, gribu sacīt, ka mēs gribētu redzēt labu pārvaldību, kas pārstāvētu visus e, Tunisijas iedzīvotājus, vienotu valdību. Mēs esam partneri Tunisija ir mūsu kaimiņu valsts, un partnerattiecībām ir jākalpo iedzīvotājiem gan Tunisijā, gan Eiropas Savienībā. Tāpēc mums ir jāatbalsta tunisieši viņu ceļā uz pārmaiņām. Mēs vēlamies, lai viņi eh, darbs un cīņa vainagoties panākumiem atbalstīsim viņus. Paldies! Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty. Un, dāmas un kungi, tagad notiks īsas debates. Eiropas komisijas pārstāvs Šeftovičs kungs izteiksies tagad kā pirmais runātājs. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Godējumie deputāti. Eh, eh, Tunisijas eh, gadījumi ir bezprecedenta valsts eh, eh, jaunāko laiku vēsturē. 17. decembrī eh, universitātes beidzējs pašsadedzinājās izmisuma stāvoklī pēc tam, kad policija bija viņam konfiscējusi augstus un dārzeņus, kurus viņš tirgoja, lai nopelnītu īstīkumu. Pēc tam izcēlās eh, protesti visnācijas mērogā, kas noveda pie prezidenta Ben Ali gāšanas. Eiropas Savienība ir nosodījusi vardarbību un represijas eh, no režīma puses pēdējo dienu laikā. Šobrīd Eh, runā, eh, kamēr es uzstājos jūsu priekšā, drošības situācija ir ļoti trausla, eh, valstī vard, vārdarbība. Tunisija ir ļoti trauslā fāzē šobrīd, lai gan mēs dzirdam pirmās ziņas par Nacionālas vienotas valdības veidošanu. Neraugoties uz zinām neskaidrībām, Tunisijas tautas vēstījums ir skaidrs un skaļš. Tunisija vēlas būt valsts ar stabilu demokrātiju pilnība, re, pilnībā respektējot fundamentālās tiesības un brīvības. Tā vēlas eh, brīvas un taisnīgas vēlēšanas, tā vēlas rakstīt jaunu lapu savā vēsturē, un mēs viņus atbalstām šajā ceļā. Konstitūcijas ievērošana un veiktie soļi, lai veidotu nacionālo valdību, ir spērti pareizā virzienā. Protams, šis ir tikai sākums. Eiropas Savienībai e, ne, vienmēr ir atgādinājusi Tunisietā starptautiskos pienākumus cilvēktiesību un pamat brīvību jomā. Kopš manas stāšanās amatā, kopš manas uzklausīšanas parlamentā, esmu vienmēr atkārtojis to, ka pastiprināts status, pastiprināts uh, e, saistības un apņemšanās visās mūsu attiecību jomās, ieskaitot pamat brīvības un cilvēktiesības, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Es to es, esmu to uzsvērs visās tikšanās reizēs ar uh, Tunisijas uh, pārstāvjiem no Eiropas komisijas puses, ka viņiem ir savas cilvēka tiesība apņemšanās. Pašā pirmajā sarunu sesijā par darbības plānu uh, eh, ANSE statusam es uzstāju uz bezprecedenta un visskaidrāko veidu pār jauno 61. bispanta izmantošanu krimināla kodeksā nav savietojama ar ANSE statusu un mūsu kopīgajām vērtībām. Bez tam, ja vēl bija skeptiķi abās pusēs, kuri domāja, ka šīs vērtības ir kopīgas tikai teorijā, tad vēlreiz viņiem būtu jāuzklausa Tunisijas balsts, balsts pēdējo dienu nedēļu gaitā. Kas gan tas bija cits, ja nepieprasījums pēc demokrātijas un vairāk ekonomiskā taisnīguma? Kā Katrīna Aštona nespaziņam jau šorīt, Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt uh, visaptverošu vēlēšanu procesu ar attiecīgām garantijām. Mēs ceram, ka tā Eh, modalitātes tiks paziņotas maksimāli drīzā laikā, tad, kad ir eh, sagatavota Nacionālā vienotības valdība un uzsāks darbu. Mums ir jāsniedz nekavējoša palīdzība vēlēšanu procesu organizēšanā, kā arī ilgstošs atbalsts patiesām demokrātiskām pārmaiņām. Mums, tāpat arī mums ir jādomā par plašāku palīdzības paketi, līdz ko situācija stabilizēsies ar citas starpā ekonomisko attīstību, ciešāku uzmanību sociālām problēmām, ar kur saskars Tunisija, un konsolidējot tiesiskumu un tiesu varu. Protams, mēs turpināsimies, turpināsim e, veikt ciešas konsultācijas ar parlamentu šī procesa sakarā. Priekšsēdētāji, godējumi deputāti! Eiropas Savienības kaimiņa attiecība politika ir balstīta uz uh, vērtībām, kas ir kopīgas Eiropas Savienībai un tās partneriem - demokrātija, cilvēktiesības un atvērta tirgus ekonomika, lai varētu kopīgi veidot kopēju demokrātijas stabilitātes un labklājības telpu. Eiropas komisija vienmēr ir uzskatījusi un paļausies, ka šīs vērtības ir būtiska un neatņemama mūsu kaimiņu attiecību politikas sastāvdaļa. Gan runājot par mūsu dienvidu, gan par austrumu kaimiņiem. Ar spēcīgu vidusšķiru, augstu izglītības līmeni, eh, to geogrāfisko stāvokli Eiropai, Tunisija, ir labās pozīcijās, lai strauji virzītos uz demokrātiju, ko pieprasa drosmīgi un nepiekāpīgi tās iedzīvotāji. Un jūs visi piekritīsiet tam, ka Eiropas Savienība arī ir interesēta demokrātiskā un stabilā un labklājīgā Tunisijas valstī. Un mūsu noturīgās, spēcīgās attiecībās ar šo valsti ciešām saiknēm starp mūsu iedzīvotājiem un mūsu uzņēmējiem. Augstā pārstāve, komisijas priekšsēdētāji un mans viedoklis ir, ka mūsu attiecības ir jābalst uz jaunām saistībām mūsu starpā, respektējot tiesības un pamatbrīvības kā arī ekonomikas un sociālās reformas. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai mēs varētu palīdzēt Tunisijas iedzīvotājiem pārveidot viņu centienus realitātē. Paldies, paldies, eh, komisāra Füle. Un tagad tautas partijas grupas vārdā Jose Ignacio Salafranca Sančes Neiz. Nesenie Tunisijas notikumi liek mums pārdomāt par mūsu pārbildību par vismaz diviem aspektiem. Pirmkārt, par atbalstu status quo un politisko atbalstu valstīm, kas ir ceļā uz demokrātiju un lielāku stabilitātes veidošanu šajā valstī. Otrkārt, par eh, eh, eh, to, ka Benalīnojušana no politiskās skatuves varētu nozīmēt patiesu, e, vai tā nozīmētu patiesu demokrātisku pārveidojumu. Pagaidām mana atbilde ir negatīva un nepieciešams ir dziļas pārdomas par to, kā kaimiņa attiecība politika Barcelonas procesa garā nav sniegusi sagaidītos demokrātijas rezultātus un kādā veidā mums vajadzētu pieļautās kļūdas labot. Otrkārt, pieredze jau daudzos gadījumos ir parādījusi to, ka tad, kad rodas e, varas vakums, tad viss radikalizētākās un ekstrēmistiskās partijas šajā procesā ļoti bieži nāk pie varas priekšsēdētāji. Tikai aizstāvot brīvības, ekstrēmisms vēl eh, pats par sevi nevarētu būt pārkāpums. Tā, bet eh, Eiropas Savienībai ir jāmobilizē visi savi spēki, lai varētu nodrošināt to, ka šis process virzās uz pareizo mērķi, un es domāju, ka ir svarīgi spērt soļus uz priekšu un izveidot Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju. Un ne tikai šī ētiskā uzdevuma dēļ, kas ir ierakstīts Eiropas Savienības ģenētiskajā kodeksā, bet arī priekšsētētāji mūsu pašu interesēs, jo nav nekādas jēgas ceļot pirmajā klasē. Ja turisma klasē ir viens pasažieris ar bumbu uh, bagāžā. Paldies, kolēģi. Un tālāk par jūsu runu. Un tālāk sociālistu demokrātu vārda. Piers Antonio Pancērī. Grazie, prezidente. Kondividiā. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mums ir līdzīgas bažas attiecībā uz notikumiem Tunisijā, un arī mēs gribam izteikt mūsu rūpes saistībā ar visiem upuriem, kas ir zaudējuši dzīvības šajās demonstrācijās. Pēc Ben Alī aizbēgšanas situācija ir diezgan satraucoša. Mums tagad ir jānodrošina tas, kā tiek uzsākt sociālas un ekonomiskas reformas, lai varētu sasniegt iedzīvotāju gaidas. Turklāt arī jāpastiprina demokrātija, ir jāiesaista civilā sabiedrība, kā arī ļoti dažādi demokrātiskie spēki ir jāiesaista valdības veidošanā. Mūsuprāt, šīs reformas ir jāīsteno un grozījumi nedrīkst būt tikai tādi plakatatīvi. Tas, kas tagad notiek Tunisijā, tas skar mūs visus. Mums ir jāuzdod jautājumu šeit, Eiropā, raugoties uz tām kļūdām, kas tika pieņēmtas 1995. gadā, kad tika izveidota Vidusjūras apvienība un mums ir jānodrošina sadarbība dažādajās jomās. Ekonomikas jomā reģionālie projekti nav pavirzījušies pietiekami, finanšu līdzekļi netika novirzīti pietiekamā mērā. Un komisija arī vairs neiegulda šajos projektos un nepastāv sadarbība arī politiskajā jomā. Arī 2008. gada vidusjūras apvienības apņemšanās ir tikai fasāde. 2009. gadā paredzētā tikšanās tika pārlikt uz nenoteiktu laiku. Un mums nav pamatotas sadarbības un darbības cilvēki šajos reģionos dzīvo bez jebkādām cerībām uz uzlabojumiem, un tādēļ viņi arī cenšas emigrēt. Un tādēļ mums arī nebūtu jābrīnās, ja tagad Tunisijā šīs demonstrācijas kļūs par tādu kā tsunami un ietekmēs arī struktūras visās citās valstīs. Mēs nevaram stāties pretī šādām struktūrām. Mums ir nepieciešama tāda koncepcija, kas atšķiras no pēckoloniālās attieksmes attiecībā pret šīm valstīm. Barcelonā ir jāpanāk jauns virziens attiecībā uz vidusjūru, uz dienvidiem, pilnīgi citādāks nekā tas bija pagātnē. Tādēļ es jums lūdzu un pieprasu pilnīgi jaunus kaimiņu attiecību politikas virzienus un to izstrādēšanu, jo padomu un komisija bija gatavi runāt par stāvokli Tunisijā, taču kādu kritēriju, uz kādu kritēriju pamata mums ir radikāli jāmaina mūsu virziens, un to mēs pieprasam arī no komisijas un padomas. Viņiem ir jau vairāk jāiesaista parlaments, kad runa ir par jaunu partnerattiecību veidošanu ar vidusjūras reģionu valstīm. Tas attiecas ne tikai uz šīm valstīm, bet saistās arī ar mūsu interesēm. Daudz šīs problēmas varētu atrisināt ar labākām attiecībām ar šīm valstīm. Protams, ceļš ir ļoti akmeņains, taču tas ir vienīgais. Mums ir jāatbalsta atsevišķās ekonomiskās un sociālās reformas un jāizmanto visi instrumenti, lai cīnīties pret ekstrēmismu un fundamentālismu. <clears throat> Mēs tagad gūstam diezgan smagu mācību no tā, kas noticis agrāk, un tagad ir jāapzinās, ka ir nepieciešams izmaiņas ar Eiropas Savienībā. Paldies par jūsu komentāriem. Un tagad no demokrātu un liberāļu grupas Šāks kungs. C. Kundze. No, ah, excuse me. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisār Fīle, paldies, kolēģi. Es gribētu sveikt Tunisijas tautu par viņu drosmi un viņu brīvības cīņām. Un eh, es gribu cerēt, ka drīzumā notiks brīvas un taisnīgas vēlēšanas. Eh, pilsoņi nostājas pret represīvu režīmu, kas izmanto lodes un spēku, un tikai vāja valdība var tādiem līdzekļiem un tādā ceļā mēģināt noturēt savās rokās korupcijas ceļā iegūto vāru. Valdībai ir jādomā par savu pilsoņu labklājību, neliedzot pieju eh, brīvai saziņai, informācijai, neslēdzot universitātes. Uh, Tiesības izmantot internetu ir ārkārtīgi nozīmīgs, un internets visā pasaulē tiek aizvien vairāk izmantots mierīgai pretestībai. Es eh, par Tunisiju tikai uzzināju no uh, interneta. Un aptuveni mēnesis pagāja līdz uh, vadošās, pārtī, uh, vadošās partijas sāk pievērst uzmanību situācijai Kāda ir komisijas atbildība un ka, kādas, e, kādas, kas tiek piedāvāts pilsoņiem atbalstot viņu tiesības? Konferences ar konfrontācijas starp Tunisijas valdību un iedzīvotājiem uz ielām e, notiek uz ielām tieši tāpat kā internetā virtuālajos lielceļos. E, Tunisijas val, valdība bija visvairāk eh, advancēta filtrējot eh, interneta saturu, pieliekot pūliņus apspiest savus iedzīvotājus ar šo tehnoloģiju palīdzību. Varas turpina izmantot tehnoloģijas, lai apspiestu brīvo vārdu. Šodien ir Mārtina Lutera Kinga diena. Un Mārtiņš Luters Kings sacīja, pienāk laiks, kad klusums ir eh, nodevība. Šis laiks ir pienācis. Savienotās valstis ir krieti vien zaudējuši savu ticamību cīņā eh, pār vadību internetu brīvībā. Eiropas Savienībai ir vēl jācīnās, un par to mēs runāsim šodien eh, Ungārijas likuma sakarā. Bet eh, jaunā pasaule paudze me, meklēs simbā, simbolisko piemēru, ko sniedz Tunisija, un sagaida atbildību no Eiropas Savienības puses. Un me, nav nekāda iemesla, lai mēs nebūtu vadošajās pozīcijās aizstāvot viņu tiesības. Nākošais Daniels Konbendits no Zaļajiem. Uh, Dargie kolēģi, es eh, atzīstu, ka es eh, būtu gribējis, lai šis parlaments būtu uzdevuma augstumos. Uh, un atbalstīt tunisiešus, kas uh, ir uh, atbrīvojušies no uh, diktatora Benalī. Diktators ir kritis, bet diktatūras aparāts aizvien vēl eksistē Tunisijā. Un šodien jābūt ļoti uzmanīgiem. Eiropas valdības uh, un parlamenta vairākums gadu uh, laikā ir atbalstījušas diktatūras struktūru Tunisijā un pagājuši nedēļu vairākums no grupām atteicās no diskutējām par diskusijām par Tunisiju un noraidīja eh, Ben Ali nosodīšanu, tā kā Francijas ārlietu ministra. Un tas ir tikai pēdējais uh, piemērs rietumu uh, situācijai. Mums ir uh, iemesls baidīties no islamismu diktatūrām, bet tad, kad mēs redzējām šos jauniešus, šos tunisiešus, kuriem nav nekā islāmistiska, kur cīnās par uh, brīvību, uh, tas ir uh, un aiz uh, viens no tunisiešiem pašaizdedzinājās, un tas ir, um, tas atbilst uh, Eiropas uh, varoņiem. Un tagad ir jārīkojas parlamentā, jārīkojas arī komisijai. Un ir Tunisijai jāpasaka demokrātiskas vēlēšanas valstī, kas ir atbrīvojušos no, no uh, diktatūras. Tās nevar organizēt divos mēnešos, jo nav bāzes, ne rādio, ne plašsaziņas lūdzekļu, ne televīzijas, ne opozīcija. Tā neeksistē. Ir tikai valsts uh, presi un valsts drukātājs tādēļ Komisijai ir jāņem nauda no uh, uh, fondiem un uh, Tunisijai jāpiedāvā palīdzība, lai veidotu uh, uh presas brīvību, nevis valdības atbalstam. Un otrkārt, pārējais valdība nav uh, Nacionālās vienotības valdība. Kādēļ? Tādēļ, ka vairākums, kas cīnījās, vai vairākums no tiem, kas ir um, emigrācijā vēl nav atgriezušies, ir nepieciešams laiks, lai demokrātiskie spēki un nevis tie, kas uh, tika atzīti no Benelī puses, bet gan patiesi demokrātiskie spēki varētu attīstīties. Eiropas Savienībai jāparāda, ka tas, uh, mūsu skatījumā, kas notiek Tunisijā, ir izpratnes uh, sākums visās uh, arābu valstīs. Uh, demokrātija un islams nav viens un tas pats, un ja mēs varam. Uh, eh, Jordanie, en Syrie et partout. Le... Un ja uh, mēs varam atbalstīt, tad jāatbalsta uh, eh, iedzīvotāji. Cilvēki sacelsies pret diktatoriem. Un ja mums ir mūsu atbildība, tad tā tāda ir, jo Tunisija daļu no arābu uh, Pasaules parāda, ka ir brīvība iespējama. Tāpat kā 90. gados Austrum valstīs parādīja, ka ir brīvība iespējama, tad tas pats tagad veidojas Arābu valstīs, arī Alžīrā un arī citās valstīs, kā piemēram Jordānā, ir iespējams Jordānijā. Uh, 80. gados mēs nezinājām, kas būs no, uh, vā, uh, no Polijas, mēs nezinājām, kas uh, notiks Krievijā ar Gorbačevu, bet tā ir cilvēka vēlme pēc brīvības. No mums prasa uh, apdrošināšanu, ka tas būs pareizajā virzienā, bet ja būs uh, viss iepriekš zināms, tad nekad neatbalstīs brīvīgi. Tas ir tādēļ prasu uh, komisijai. Uh, Dariet, cīnieties, parādiet tunisiešiem, ka reāla politika tagad ir uh, demokrātijas atbalsta politika un nevis diktatūras atbalstām. Paldies! Thank you. Paldies, pri... zaļo grupas priekšsēdētāji un eh, konservatīvu reformu vārdā kolēģis Čārls Tāds. Priekšsēdētāji. Tauts atvēršanās eh, Tunisijā atspoguļo patieso situāciju, korupciju, eh, kas krāsi eh, kontrastē ar augsto nabadzības līmeni. Iepriekšējais eh, prezidents eh, Benālī samaksāja visdārgāko eh, cenu, bet es nevaru piekrist atsevišķiem vērtējumiem, atsevišķi no zaļo puses, ka viņa valdība bija viena no visrepresīvākajām arā pasaulē. Tunisija daudzos veidos bija piemērs modernai, sekulārai, progresīvai valstī. Tika aizliegti galvaslākati, tika veicināts turisms ārvalstu, atvērtību uz ārvalstīm. Un Tunisijas politiskie jaunie vadītāji var, jaunie vadītāji var apdraudot leģitimitāti un var E, nelāgi ieveidot, ietekmēt jauno situāciju. Tāpat ir jāsaprot, ka e, sliktā pārvaldība var novest pie radikālisma un pie vardarbīga radikālisma. Es aicinu atbalstīt reformas un e, Tunisijas attiecības stiprināšanu ar Eiropas Savienību. Savukārt, e, šobrīd mēs aicinām ieņemt stingru pozīciju attiecībā pret spēkiem, kas destabilizē valsti. Es apsveicu armijas profesionalitāti, kas aizstāv valsts institūcijas. Mums, Eiropas Savienībai, jāsniedz ir visa palīdzība jaunai Tunisijas valdībai. Un apzinoties ir tīpaši to, ka arī britu pilsoņi tur bija, eh, nevarēja no šīs valsts izbraukt pēc atvaļinājuma. Paldies, kolēģi, tālāk goe grupas vārdā Marija Kristīna Veržjā. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji kungs, sēdārgie kolēģi, ar zināmu o, lepnumu un daudz a, e, emociju piepildītu sirdi es uzstājos a, e, a, šodien a, e, plenārsēdē. sēdē mans grupas vārdā. Jā, mēs bijām daudz skaitlīgi runājot par Tunisijas režīmu. Mēs kritizējām šo diktatūru. It īpaši cilvēktiesību aizstāvju spīdzināšanu. 26 gadus vecs cilvēks pašaiztedzinājās un uh, tad Tunisijas tauta sacēlās. Viņi nejūtās vieni, un šāds brīvības uh, gars uh, tika sagaidīts. Bija uh, nepieciešami 50 gadi, uh, lai Eiropas Savienība uzdrošinātos uh, runāt par to un nosodītu spēku pielietošanu. Neapšaubot uh, partnerattiecības uh, ar. Uh, uh, Tunisiju, bet uh, vardarbība netika nosodīta līdz pat sestdienai. Fīlis kungs uh, un uh, šī kavēšanās nosodot uh, uh, vardarbību ir nosodām. Un arī parlaments klusēja, arī Magreba delegācija nerunāja tikai sestdien. Priekšsēdētāji kungs jūs uh, paudāt viedokli, un šodien Eiropas parlamenta vairākums atteicās no raksveida rezolūcijas. Eiropas uh, institūcijas ir mm, iecetīgāks uh, pret citiem. Un uh, Francijas uh, valdības nostāja, neatgriezīšos pie ārlietu ministra uh, nostājas. Uh, daudz prātā kolonija laiks vēl nav pagājis, bet uh, cerēsim, ka tas tomēr viss ir pagātnē, pateicoties Tunisijas tautas drosmei. Šis brīnums Tunisijā, kas ir bijis tik uh, mīļs dažiem, ir sabrucis un parādījis savu patieso seju. Eiropas Savienība ir pietiekami liels, lai, liela, lai palīdzētu Tunisijas tautai demokrātiskajās pārmaiņās. Es eh, jānovēro vēlēšana process un uh, neatkarīgai izmeklēšanas komisijai jāizmeklē vardarbība, korupcija un uh, Ben Ali un Trabelsi uh, īpašumiem jābūt uh, iesaldētiem. Eiropas Savienība nav veiksmīgi uh, rīkojusies un tagad ir aktīvi jādarbojas, lai uh, uzticība atjaunotos. Daudz lietas ir sarežģītas, arī visā Magreb uh, rajonā jāraugās, kas notiek. Mēs domājam, ka līdzīga attīstība var būt visās tajās valstīs, kur rietumnieki vēl uh, vairāk pievērš savām uh, īs, ī, uh, īs interesēm nekā uh, Uh, iedzīvotāju interesēm Alžīrā, uh, Ēģiptē un citur. Ir uh, laiks pārskatīt partnerattiecību nolīgums ar dienvidu valstīm un veidojot tās, beidzot prasot demokrātisku attīstību, cilvēktiesību ievērošanu un vienlīdzību. Ja nē, tad e, es uh, uh, dosies pa uh, dezintegrēto ceļu. Kolīgi, Žerāld. Nākošais runātājs Džerārds eh, Batens. Paldies, priekšsēdētāji Buzīkungs. Jūs debašu iesākumā runājat par brīvām taisnīgām vēlēšanām un labvaldības pārvaldību, un jūs lūdzāt Tunisijas, atbalstu Tunisijas tautai. Cilvēki ir daudz cietuši no nekompetences korumpēts valdības, bet tad, kad tā aiziet pārāk tālu, tauts sāk cīnīties. Un Ļoti daudzās vietās eh, situācija ir līdzīga. Vai mēs varam vilkt kādas paralēlas eh, starp Tunisijas un Eiropas Savienības, Savienībā notiekošo? Eiropas Savienība. Uh, nodrošina nedemokrātisku un nekompetentu valdību, tiek uz, uzspiesta politiskā grība, ir augsts jaunatnes bezdarba līmenis daudzās Eiropas valstīs, kas ir tieši rezultāts Eiropas Savienības politikai. Jau ir politiski vienmēr Grieķijā, ņemot vērā tās augsto uh, ideoloģisko pakļaušanos vienotai valūtai. Tāds valsts kā Spānija, Portugāla, Īrija var drīzumā sekot Grieķijai, jo viņa ekonomiskā uh, situācija kļūst neizturama eiro ietvaros. Tā arī tas var notikt Eiropas valstīs. Tad, kad valdības kļūst par savu tautu ienaidniekiem, tad tautas saceļ, var sacelties. Es piekrītu jūsu sacītājiem ievadaļā priekšsēdētāji. Bet īstenosim šos pašus principus eh, ne tikai citās pasaules valstīs, bet arī Eiropā. Paldies, paldies kolēģi no politiskajām grupām par jūsu komentāriem un par jūsu uzstāšanos. Paldies, komisāra Fūlē, par jūsu uzstāšanos Eiropas komisijas vārtā.